un ilgspējīgu attīstību, kas ir diezgan sarežģīts jautājums, kas ir jāiekļauj dažādās politikas jomās. Un arī prezidents Junkers ir norādījis, ka mēs vēlamies veicināt zaļo izaugsmi un arī ir pieņemt ziņāmas vadlīnijas šajā sakarā. Eiropas parlaments izvērtēja komisāra amata kandidāts balstoties uz viņu prasmēm, kvalifikāciju, uh,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 citas valodas versijām. Ja runājot par šīs dienas darbu, eh, mēs dosim komisāra amata kandidātam desmit minūtes sākotnējai uzrunai, un tad sēdes beigās viņam būs arī piecas minūtes apkopojumu vārdiem. Pēc maniem ievadvārdiem un pēc priekšsēdētāja uh,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 jomas reformas īstenošana un tālāk arī reģionalizācijas principu tehniskie aspekti. Gribēju atgādināt komisāra amata kandidātam, ka mēs šeit parlamentā esam izvirzījuši zināmas prioritātes. Un ir tīpaši, piemēram, vēlamies strikti piemērot Lisabonas līguma prasības. Jo komisijas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 priecājos tātad jūs šeit redzēt un tūlīt pat došu jums uz vārdu uz divām minūtēm.